Thank you. Paldies uh, par šo drošo sākumu. Uh, pateicos komisārs kandidāts kundzei par ievadvārdiem un tagad uzstāsies politisko grupu koordinātori. Un tagad uzstāsies Januš Levandovskis tautas partijas grupas vārdā komisārs kandidāts kundze. Mums Eiropā ir nepieciešams vairāk investīcijas. Pagājuši, kad mēs investējām par 15% mazāk nekā 2007. gadā, ir jāinvestē izaugsmē un nodarbinātībā, bet to nevar nodrošināt, ja ne, nav atbilstoši finansējumu. Un uh, Eh, trūkst saiknes starp eh, šādiem vārdiem, eh, lozungiem un reālo dzīvi un mazo vidējo uzņēmumu situāciju, kam ir ļoti grūti piekļūt finansējumam. Balstoties uz pozitīvo polijas pieredzi, kādi jūs prāt ir visdaudzsološākie instrumenti, kas ir Eiropas rīcībā, lai pārvarētu šo plaisu? Uh, jo šajā jomā tirgus nedarbojas. Strādājot ar uzņēmējiem, vai jūs vēlaties aizdevumus, subsīdijas vai citus instrumentus? Paldies! Vispirms gribu teikt, ka um, no savas septiņu gadus pieredzes strādājot, es dzirdēju tādu izteicienu, ka uh, naudas, naudas nav par maz, bet nauda netiek varbūt iztērēta tā, kā mēs gribētu, un netiek izlietota racionāli. Ja runājām konkrēti par MVU, es saprotu, par to bija jautājums, tad mums ir ļoti daudz instrumentu komisijas rokās, kā arī dalībvalstu rokās. Ja runājam par manu portfeli, par manu atbildības jomu, tad tādas programmas kā Kosma, ko jau pieminēju savā uzrunā, ja runājam par dalību valstīm, tad tām ir reģionālā politika, Es, jā, tomēr atsaukšos savu iepriekšējo pieredzi laiku pa laikam, par to es atvainojos, bet eh, es domāju, ka šeit šajā zālē varu vēlreiz atkārtot, ka reģionālā politika un reģionālie satīstības fondi, kur tie ir. ir efektīvi tikuši izmantoti. Mēs esam uh, Eh, viens, eh, viena no tām valstīm, eh, kas ir, kam ir liela pieredze šo līdzekļu apgūšanā, bet, protams, viss ir atkarīgs no tā, kā pareizi izvēlēties veidu, kā atbalstīt MVU. Es saprotu tā. Acīm redzot, ir nepieciešams izmantot finanšu instrumentus un tādus instrumentus, kas dod maksimālu atdevi un kas nepadara uzņēmumus slinkus, kā vienkārši dotāciju saņēmējus. Un tādēļ ir vesela instrumentu pakete, kas ir saistīta ar riska kapitālu, piemēram, ir garantija instrumenti, arī parasti vienkārši aizdevumi instrumenti. Bet es pievērsīšu uzmanību tam. Es atvainoju, saka priekšsēdētāji, es regulāri jūs pārtraukšu, bet ja, kad pārsniegsiet desmit minūtes. Ja jūs vēlaties piebilst vienu teikumu, tad lūdzu, lūdzu ievērojot lauku. Vienu teikumu tikai, Bienkovskas kundze saka. Dažreiz pavisam eh, nedaudz līdzekļu ir nepieciešām uzsākšanas kapitālām. Un Tie ir piemēram līdzekļi, kas tiek izmantot 2, 3, 4 gadu laikā, kad pašnodarbinātā persona kļūst par mazu uzņēmumu un pēc tam par darba devēju. Paldies! Tālāk Van Bremta kundze S&D grupas vārdā. <laughs> I'm here. Paldies! Eh, tā, mēs sveic, apsveicam jūsu ievadrunu, bet mēs kā sociālisti un demokrāti Proti, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama tāda Eiropa, kas veic lielākas investīcijas. To visu mums jā, eh, Žans Klots Junkers ir apsolījis. Viņš ir apsolījis 300 miljārdu eiro investīcijas Eiropas Savienībā, un tas mūsu grupai ļoti svarīgi. Jūs runājāt par industrializāciju, to mēs eh, augstu vērtējam, tas ir svarīgi. Un eh, jūs norādījāt arī, ka industrializācija nevar uh, pastāvēt, ja tā nav ilgtspējīgi īstenota. Tātad jūs vēlaties reindustrializēt Eiropu ilgtspējīgā veidā. Es vēlētu zināt, kādi būs prioritārie sektori nozares. Priekšsēdētājs. Uh, Kolēģi, ievērojiet jums piešķirto laiku. 45 cilvēki, kolēģi, ir pieteikušies uh, uzdot jautājumus, un es atvainojos komisārs kandidāts kundze, jums ir divas minūtes, lai atbildētu. Lūdzu. Pavtūža jeszcze raz. Atkārtošu vēlreiz. Um, Es uzskatu, ka mums ir visefektīvāk jāizmanto tie līdzekļi, kas jau mums ir. Protams, atbilstoši Junker kunga izklāstītie investīciju paketei, par ko runāja arī Katainen kungs, ka tātad, kas tiks um, prezentēt pirmajos um, mēnešos, komisijas darbības mēnešos. Un es tam tiešām dzīvi ticu, ka mums ir jānodrošina attīstība, nodrošinot gan vidē draudzīgu attīstību, gan ilgspēju un tā tālāk. Ir vairākas nozars, kas būtu jāvirza un jāattīsta, un kā jau teicu, mēs nerunājam par kādu īpašu veidu, kā mēs traktējam, cik daudz nozars ir Eiropā. Nē, mēs runājam par to, ka mēs nodarbosimies ar visām nozarēm, Es pieminēju, piemēram, autobūvi, ķīmijas nozari, celtniecības nozari, kas eh, visas šīs nozares ir saistītas ar eh, nu, pakalpojumu nozari, kā arī dažādu preču iepirkšanu, un es saprotu, mēs nodarbosimies ar visām šīm jomām, un mēs raudzīsim, lai katrs rūpniecības nozare uh, tiktu skatīta tiešām visaptveroši. Piemēram, Mēs rūpēsimies par nozarēm no tērauda līdz radošām nozarēm, ieskaitot arī turismu. Jo tas, ka mēs turismu, turisma ir liel, trešā lielākā ekonomikas nozara Eiropā. Katrā no šīm nozarēm var plānot tādus pasākumus, kas nodrošinātu ka eh, tiek izpildīti šī nosacījumi. Paldies, Andrzejs Duda, EKR grupas vārdā. Šanovna paņi kandidāti. Godātā kandidātas kundze, divi jautājumi. Pie, jūs savās rakstiskajās atbildēs norādījāt, ka valsts iepirkuma nozarēs bieži tiek ņemtas vērā vietējās intereses un pastāv liela korupcija. Man interesē šis jautājums. Piemēram, runājam par korupciju. Korupcija ir acīm redzama, bet tas neiet runa tikai, te neiet runa tikai par tiesību jautājumu, bet arī par to, eh, ka eh, šāds vājināts iepirkuma tirgus vājina iekšējo tirgu. Kā jūs cīnīsieties ar šādu parādību? Otrakārt, Jūs runājāt par iekšējā tirgus potenciāla attīstīšanu, tā būs viena jūsu prioritāte. Tie ir pasākumi, kam jākoncentrējas uz tādām nozarēm, kur ir vislielākā atdeve. Kā jūs uh, to nodrošināsiet Eiropas vienlīdzīgas attīstības kontekstā? Atbilda, paldies, ja runājam par valsts iepirkumu, tad tā ir joma, ko Tātad tā ir um, nozārē, kas ir um, viena no tām, kam mēs pievērsīsim īpašu uzmanību. Šī gada pavasarī tika izveidota vesela likumdošanas pakete saistībā ar valsts iepirkuma procedūru. Uh, Šai paketē no vienas puses mērķis ir atvērt publisko iepirkumu tirgu starp dalību valstīm. 20% Eiropas IKP ir valsts pasūtīju valsts iepirkuma tirgus, bet tikai 2% no tā ir pārobežu valsts iep vai publiskais iepirkums. Otrs mērķis šai paketē bija vienkāršot procedūras. Un trešais mērķis eh, bija um, novērst um, dažādus pārkāpumus. Es nerunāju tikai par korupciju, bet par visu veidu pārkāpumiem, jo dažreiz tas, kas darbojas savienības līmenī, dalību valstu līmenī, piemēram, šie valsts iepirkumi, uh, varbūt nav uh, tik efektīvi. Valsts publiskais iepirkums ir joma, pie ko gribētu strādāt īpaši. Ja mums būs labi izglītoti, profesionāli, ierēdņi un būs izveidota laba sistēma visu publisko līdzekļu apsaimniekošanai, laba sistēma, kur mēs skaidri redzam, kur izlet šie sarkanie karodziņi, tad korupcijas varbūtība var noslīgt līdz nulēji. Un es to redzēju, ļoti labi redzēju, ka izglītot profesionāli ierēģi to var nodrošināt. Paldies! Haranzovas kundze no ALDE grupas. Lūdzu, laiks ir nepielūdzams. Paldies, priekšsēdētāji, godātā kandidāts kundze. Komisija mazo uzņēmumu aktā ir apņēmusies uh, īstenot principu vispirms domājiet par mazajiem. Un uh, tādēļ arī būtu jāizvērtē no šāda viedokļa, kā iniciatīvas, uh, kas ir ierosināts, attieksties uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tas ir mums liberāļiem ļoti svarīgi, lai šī pārbauda tiktu veikta atbilstoši, un mūsuprāt daudz ko vēl ir iespējams uzlabot. Ir ļoti būtiski eh, konsultēties ar mazo vidēju uzņēmumu pārstāvjiem, kad uh, tiek gatavota ietekmes uh, novērtēšana. Vai jūs uzskatāt, ka minētais princips tiek uh, atbilstoši ņemts vērā, izstrādājot jaunos tiesību aktus Eiropā, un kā jūs nodrošināsiet to, lai šīs uh, Eh, MVU eh, tests eh, vienmēr tiktu īstenots attiecībā uz jauniem tiesību aktiem un iniciatīvām. Paldies par šo jautājumu. Es saprotu, ka tā ir viena no jomām, ar ko es konkrēti darbošos. Tas ir uzņēmumi nedrīkst ciest no birokrātiskā sloga, ne no Eiropas birokrātijas sloga, ne no dalību valstu sloga. Un tādēļ mēs ierosinām ievērot šo principu think small first gan dalību valstu līmenī, gan reģionālajā līmenī. Kā jau pieminēju savā sākuma uzrunā, visi likumdošanas akti ir jāveido tā, lai mēs izvērtētu, kā tas ietekmēs MVU. Tādēļ tiek veikt ietekmes novērtēšana, un mums šis process būs jāaiziet līdz pašām beigām. Nedrīkst būt tāda situācija, kad, piemēram, tiek veikt pētījumi, tiek sagatavota regula, Kā rezultātā pieaug birokrātijas sloks, palielinās barjeras, un tādēļ šeit ir ļoti svarīga sadarbība ar Tīmermaņkungu, piemēram, kurš būs, ja tiks apstiprināts, atbildīgs par labāku regulējumu. Es ļoti rūpēšos par to, lai tiktu vienkāršotas visas administratīvās procedūras. Ja runājam par izmaksām, kas ir saistīts ar uzņēmēju darbību un laiku, kas nepieciešams, lai uzņēmumu nodibinātu, tad konsultācijām ir jānotiek pirms tiek pieņemta likumdošana ar visiem, kas to skars. Tie ir uzņēmēji, patērētāji, patērētāju organizācijas, visām tām institūcijām, kur skars šī likumdošana. Paldies tālāk Denis De Jong no GOE grupas. Mefrau nu, Bienkovska. Bienkovskas kundze. Jūs uh, norādījāt, ka veselība un veselības aprūpe ir viena no prioritātēm, un es tam piekrītu arī viss parlaments tam piekrīt, un uh, var arī paust uh, nopietnas bāžas par šo situāciju attiecībā uz medi uh, medikamentiem un medicīnas iekārtām, jo visi šie jautājumi tagad ir iekļauti tirgus ģenerāla direktorāta uh, Uh, kompetence. Un būtībā visas politiskās grupas prasa, lai uh, šī kompetence tiktu nodota atpakaļ uh, uh, jūsu kolēģiem un izņemt no jūsu kompetences loka. Paldies par šo jautājumu. Es uzskatu, ka Ja mēs vienā portfelī saliekam eh, šīs nozares, tas ir ļoti svarīgi. Tā ir nozare, kas globāli ir liel, globālā mērogā ir vislielākā. Eiropas Savienība ir trešā šo produktu lielākā eksportētāja pasaulē. Un varu atkārtot, ka Eh, šī veselības medicīnas produktu, medicīnas produktu nozara ir ļoti svarīga, šeit ir ļoti svarīga kvalitāte un drošums. Un es gribu teikt, ka tieši attiecībā uz šo portfeli gribu teikt, ka visas regulas, kas skar farmācijas nozari, uh, un tika, tika pieņemts pirms pieciem gadiem, tad, kad šī nozare atradās uzņēmumu ģenerāla direktorāta kompetencē. Un tagad šī nozare mainīja vietu, un tagad tā ir atgriezies atkal atpakaļ. Bet es varu garantēt, ka šie četri punkti, par kuriem iepriekš - veselība, drošība, kvalitāte, pieejamība. Šajā nozarē šie četri principi ir nesaraujami svarīgi, un tā būs mana un manu kolēģu prioritāte. Papildus arguments ir tāds, ka tā ir nozare, kas ir ļoti inovatīva. Un es saprotu, ka tāds portfels, kādu piedāvā Junker kungs, kur no vienas puses ir vienotais tirgus, kas ietver sevī preces un pakalpojums, no otras puses ir arī uzņēmumi un rūpniecība un inovācijas, kas saistīts ar šo ražošanu. Es domāju, tas ir ļoti saprātīgi veidots portfeles, lai maksimāli efektīvi darbotos, lai tas visas šīs, šīs atbildības būtu viens direkcijas pārziņā. Paldies, Butikofer kungs, zaļie. Willkommen, Frau Bienkovska. Anfang dieses Jahres. Es sveicu Bjankovskas kundzi e, mūsu vidū šā gada sākumā parlaments pieņēma ziņojumu par rūpniecības politiku un e, tā tika iedibināts iedziens par ilgtspējīgu rūpniecības attīstību. Uh, Eiropas semestra ietvaros, ko jūs esat paredzējusi, lai to nodrošinātu? Otrkārt, kā panākt to, lai uh, Eh, augstās kvalitātes prasības eh, joprojām tiktu paturēt spēkā attiecībā uz certifikāciju un kā esat paredzējis cīnīties pret bezdarbu? Przedstawię, tak jak e, e, mówiłam w... Kā jau runāju, kā jau teicu sākumā, tuvāko mēnešu laikā es sagatavošu visaptveļošu ceļa karti, kurā aprakstīšu, kā Uh, rūpniecības politika Eiropas uh, komisijā um, atba tiks atbalstīta. Katrā ziņā rūpniecības politika 21. gadsimtā, ja tā ir jābūt ilgtspējīgai politikai, tā ir politika, kur konkurences mērķi ir vienlīdz svarīgi kā izaugsme un no, uh, šai ilgspējīgai attīstībai ir jābūt eh, po ar pozitīvu ietekmu uz visu sabiedrību. Šeit svarīgu lomu spēlē inovācijas, un tas noteikti būs viens no pirmajiem punktiem manā ceļkartē. Inovācijas, jaunas tehnoloģijas, energo un resursu efektivitāte Tās ir lietas, kas noteiks Eiropas uzņēmumu un rūpniecības konkurētspēju. Ir jāsniedz atbalsts jaunajām tehnoloģijām, modernām tehnoloģijām. Ir ļoti daudz un dažādi instrumenti, un to, es domāju, darīšu ne tikai es, bet eh, darīšu kopā ar komisāru, kurš atbildīgs par inovācijām un par vidi Mēs ar kolēģiem centīsimies ar dažādiem veidiem un dažādiem instrumentiem atbalstīt šo rūpniecības politiku. Ja runājam par šo uh, paralēlo profesionālās apmācības sistēmu, mēs uzskatām, ka tā ir ļoti laba sistēma, tā veicina jaunu darbvietu radīšanu, tā ir atvērta. Um, darba ņēmējiem un darba devējiem, un katrā ziņā šeit nekādas jaunas attīstības neesam ieparedzējuši. Tālāk Borelī kungs EFDD. Mazie un vidējie uzņēmumi rada daudz darba vietu. Eiropas uh, Savienības institūcijas to šodien arī atzīst un arī atzīst, ka uzņēmēji spēj būt novatoriski un veicināt attīstību. Mums jāpaskatās uz Bāzeli 3 un visām tās sekām. Manuprāt, visa šī ideja, ka riska bilants ir atrisināt par labu bankām, nu, ir novedusi pie tā, ka mazie un vidēji uzņēmumi nevar piekļūt uh, kredītiem. Un šī situācija ir jālabo. Ir uh, mazie vidēji uzņēmumi tāda cilvēciska mēroga uzņēmumi, un mums ir jāpanāk labāks līdzsvars starp banku sistēmas uh, funkcionēšanu un mazo un vidējo uzņēmumu interesēm, un es ceru, ka jūsu uh, pilnvaru laikā jūs to arī darīsiet. Dziękuję bardzo. Paldies par šo jautājumu. Tātad trīs lietas ir pašas svarīgākās MVU. Pirmkārt, piekļuve tirgum, piekļuve kapitālam un labāks regulējums. Viss šīs trīs lietas, tāpat kā jau teicu iepriekš, būs manā rūpju lokā. Eiropas Savienības normām ir jābūt vienkāršām, uh, un lētī piemērojamām, un man, no manas mutes tie nav tukši vārdi. Es raudzīšos, lai tiešām šīs normas tādas arī būtu. Ja runājam par piekļuvu finanšu līdzekļiem, tad mēs izmantosim pilnīgi visas iespējamās metodas, gan sadarbojoties ar Eiropas investīciju bankas, gan Eiropas investīciju fondu, kas līdz eh, šim eh, operēja ar daudziem aizdevumu instrumentiem un ļoti labi izveidotiem un labi izmantotiem daudzās dalībvalstīs. Mēs izmantosim visas meto metodas, lai MVU piekļuve finanšu līdzekļiem un resursiem būtu uh, eh, vieglāk, jo tā ir viena no galvenajām barjerām un šķēršļiem šķēršļiem, kas stāv šo uzņēmumu attīstības ceļā. Par inovācijām runājot, divi vārdi. uzņēmumi ir vislielākais uh, inovāciju un pētījumu radītājs privātu uzņēmumi rada šīs inovācijas un pētījums, un tādēļ mums ir jāatbalsta inovācija process no idejas, no sadarbības starp universitātēm un uzņēmumiem, līdz prototipu izstrādēji, nonākšanai tirgu un realizācijai visā šajā procesā. Es domāju, mēs nedrīkstām uh, mēs varam piedāvāt dažādas atbalsta metodas. Vismaz sākumā izstrādes procesā tā var būt dotācija, pēc tam aizdevums. Paldies, esam pabeiguši jautājumu uzdošanu politisko grupu vārdā. Tālāk nākamais rauns Šeinfeld kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātā mm, komisāra amatkandāta kundze, lai attīstītu Eiropas ekonomiku, ir ļoti svarīga vienotā iekšējā tirgus attīstība, un cita starpā ir svarīgi īstenot pakalpojumu direktīvu pilnā mērā. Mēs zinām, ka uh, praksē mēs bieži sastopamies, ka šīs direktīvas normas netiek pilnībā piemērotas, piemēram, uh, Eh, ja runājām par eh, vietē, ir, ir dažādas barjeras gan vietējās, gan reģionālās, piemēram, tādā tirgu kā valsts un publiskā iepirkuma tirgus, un tas rada korupciju. Tāpat eh, ir pārmērīgs birokrātiskais sloks, pārmērīgs regulējums, ir problēma, piemēram, ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanas direktīvas ieviešanu. Tāpat netiek pietiekam nodrošināt tā darba spēka elastīga pārvietošanās un brīva pārvietošanās. Tādēļ gribu vaicāt, ko jūs darīsiet, lai ierobežotu šo nelabvēlīgo tendenci? Paldies, lūdzu atbildēt. Sēdētājs saka, varbūt, ka komisārs kandidāts kundze jau zināja, ka š, būs šāds jautājums. <laughs> Priekšsēdētājs es atvainojos, bet, nu. Atbilde. Es jau pieminēju, ka nevar pastāvēt vienotais tirgus, ja netiek darīts tas, kas ir jādara attiecībā uz pakalpojumiem precēm, lai vienai, vienotais tirgus varētu darboties. Un, protams, galvenā prioritāte būs pakalpojumu direktīvas īstenošana un arī jaunās grozītās direktīvas īstenošana par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Mums būs nulles iecietības politika pret tiem, kuri direktīvas neīstenos. Es uzskatu, ka tā ir, tas ir, tā ir uh, nozīmīga mūsu tirgus daļa un uh, tā tad pakāpojumi ir aptuveni 20% un uh, preces 80%. Šī direktīva ir jāīsteno. Ja mēs runājam par iespējamiem šķēršļiem vai problēmām, Tāda 2015. Eh, gada vidū mēs esam paredzējuši prezentēt eh, ziņojumu par to, kādi šķēršļi eh, kavē šīs direktīvas īstenošanu. Un otrajā jautājuma daļā jūs minējāt iespējamo šķēršļus darbinieku brīvai apritēji, kā jūs zināt, ir 2012. gada grozītā direktīva, ir uh, daudz jaunas normas attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Eiropas Savienībā. Es uh, esmu paredzējis sadarboties ar profesiju un arī dalību valstu pārstāvjiem, lai uh, tik pārvarētu nepamatotu šķēršļus šai jomā. Eh, Rodrīde, Rodrīgas skundze uzdod jautājumu. Eh, kandidāts skundze vienotais tirgus rada iespējas darba vietu radīšanai un ekonomikas attīstībai, bet tas var arī graut mūsu sociālo standarts, ja tas netiek atbilstoši regulēts. Jautājums kā esat paredzējusi ņemt vērā uh, uh, Lisabonas līguma horizontālo sociālo klauzulu un kā esat paredzējuši ņemt vērā sociālo dimensiju, kad uh, jūs veiksiet eksante un ekspost uh, izvērtējumu politikas jomā. Un uh, otrs jautājums, kā jūs izprotat jēdzienu uh, labāka reglamentācija? Atbilde. Paldies. Es eh, jau eh, to pieminēju un esmu dziļi pārliecināta, ka iekšējā tirgus sociālais aspekts uh, Eiropas rūpniecības politikā uh, pastāv un ka tas nav apšaubāms iekšējais tirgus nav pašmērķis, tas ir tikai līdzeklis, lai radītu darba vietas un nodrošinātu ekonomikas izaugsmi. Mums ir jāpievērš uzmanību tām nozarēm, kur ir lielākais izaugsmes potenciāls, bet tai pašā laikā ir jāsaglabā šīs sociālās un vides aizsardzības klauzulas kas uh, ir iekļautas arī publiskā iepirkumā tiesību aktu pakotnē šīs klauzulas tātad var iedarbināt, kad tiek izsludināti pieteikumu konkursi. Esmu pārliecināta, ka Eiropa var saglabāt savu konkurētspēju uh, um, gan attiecībā uz preču kvalitāti, gan uz dzīves kvalitāti un uh, sociālajiem pakalpojumiem, kur mēs esam uh, kā paraugs, un uh, šie aspekti viens otru neizslēdz. Uh, jūs uh, nav jājautā, vai ir nepieciešama sociālāka vai liberālāka, bet mums ir vajadzīga vienota Eiropa sociāla tirgus ekonomika. Tagad jautājumu uzdod Ašlīs Foks. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Labdien, Pjaiskovskas kundze. Iepriekšējā komisija uzsāka konsultācijas, lai noteiktu, kuri tiesību akti rada vislielākos šķēršļus maziem vidējiem uzņēmumiem. Pēc tam tika publicēts paziņojums Un arī uh, informācija presēji daudz tika par to runāts, bet uh, rīcība praktiski tam nesekoja. Es tagad gribētu jums lūgt nosaukt vienu tiesību aktu, ko jūs vēlētos atcelt, lai uh, palīdzētu maziem vidējiem uzņēmumiem. Miniet tikai vienu piemēru. Paldies, es zinu par šo sārakstu un uh, Es, patreiz es nevaru nosaukt vienu konkrētu tiesību aktu, bet varu jums, deputāta kungs, apsolīt, ka es runāju 15 minūtes sākumā. Es pārēstī runāju īsi un konkrēti, bet šīs saraksts tiks vēlreiz pārskatīts, lai es varētu to ietekmēt, lai es pati redzētu. Es zinu uzņēmumus, es esmu ar viņiem strādājusi un šim sarakstam ir, šis nedrīkst, saraksts nedrīkst nogulties atvilknēs. Es par to atcerēšos. Mēs sāksim strādāt pie šī saraksta, es domāju, pirmajās nedēļās, ja, protams, jūs dosiet man tādu iespēju atbalstot mani. Pirmajās nedēļās, un varbūt, ka būs tikai viens, varbūt ne tikai viens likumdošanas akts būs jāceļ, bet pieci vai pat desmit. Paldies, paldies tālāk, Kaja Kalas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kandidāts kundze. Jūs atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem, jūs pieminējāt publisko iepirkumu un ka tas m, mm, reālā dzīvē nedarbojas pārobežu režīmā, jo šādi pārobežu iepirkumi ir eh, pavisam neliels īpatsvars eh, kopējā apjomā. Jautājums, kādus konkrētus pasākumus jūs eh, veiksiet, ja jūs apstiprinās šai amatā, lai veicinātu pārobežu režīmu? uh, iepirkumus un kādi būs nākamie soļi, lai samazinātu administratīvo slogu, ar ko saskaras uzņēmumi. Un vēl saistīts jautājums. Jūs pieminējāt arī krāpšanu un korupciju, kas ir saistīts ar publiskiem iepirkumiem. Pētījumi liecina, ka pat 20-25% no uh, Eh, šī no, iepirkuma vērtības būtībā veido um, kukuļi. Un kā jūs esat paredzējis cīnīties pret šo parādību? Lūdzu atbildiet uz jautājumu, kandidāts kundze. Najbardziej konkrēti. Atbilde. Vis tiks izstrādāt konkrēti pasākumi, jums ir jauna pakete. Uh, Eh, par publisko iepirkumu, kas stājās spēkā šī gada pavasarī. Eh, um, jā, es jau teicu, ka publisko iepirkumu kopumā pārobežu iepirkumu īpatsvars ir neliels. Iemesli tam varētu būt dažādi. Iespējams, varbūt tā, ka liela daļa publisko iepirkumu ir saistīta ar pakalpojumiem, kas pēc savas dabas un būtības ir um, saistīti vairāk ar tieši sniegšanu uz vietām, nekā tas ir piemēram preču iepirkšanā. Šajā jaunajā paketē, likumdošanas paketē, at atrodas risinājumi, lai palielinātu to publisko iepirkumu īpatsvaru, kas ir pārobežu iepirkumi, atvieglojot birokrātisko slogu, kas ir saistīts ar šādiem pārobežu iepirkumiem. Un es ļoti ceru, ka izvērtējot šo likumdošanu, mēs varēsim pat pateikt, vai šī paketa darbojas tā, kā iecerēts. Un otrs jautājums bija par. Vai Kalas kundze varētu atkārtot lūdzu otru jautājumu? Otrais jautājums bija par to, kā risināsiet korupcijas problēmu publiskā iepirkuma jomā. Es jau par to runāju. Es zinu, es no savas pieredzes zinu, ka nav notikušas tādas lielas apjomīgas izmeklēšanas, bet pret korupciju var cīnīties ar labi veidoto administrācijas sistēmu, izmantojot publiskos līdzekļus. Publisko līdzekļu izmantošanai ir jābūt absolūti caurskatāmai no paša pirmā soļa, lai redzētu, kur, kā šie līdzekļi tikuši izlietoti. Visa ir publiskā iepirkuma gaitā. Mēs esam daudz mācījušies no uh, mūsu pieredzes un katrā ziņā nedrīkst rīkoties represīvi. Paldies! Paldies, Viki Ford, lūdzu! Good news May is, <laughs> okay. the good news is labās ziņas ir tādas, ka esat tagad atbildējis uz ceturto daļu no paredzētajiem jautājumiem. Nākamais runātājs ir Nikolis Sikliotis no GOE grupas. Paldies, Bienkovskas kundze. Mazie un vidēja uzņēmumi, kā visi saka, veido Eiropas ekonomikas mugurkaulu. Bet uh, problēma ar uh, maziem vidējiem uzņēmumiem ir tāda, ka nauda, kas ir paredzēta šiem uzņēmumiem uh, arvien uh, samazinās savā apjomā un ir arvien grūtāk rast finansējumu MVU, jo MVU vienmēr ir jākonkurē ar lieliem transnacionāliem uzņēmumiem. Un uh, Eh, visvairāk šī problēma skār tieši Eiropas Savienības dienvidu valstis, piemēram, Kipru to skaitā, eh, un eh, tā saucamās programmas valstis cieš visvairāk, to konkurēt spēja ir vēl vairāk apdraudēta. Kā jūs esat paredzējusi atvieglot MVO dzīvi, tīpaši mazo uh, dienvidu valstīs? Większość mojego port... Paldies! Lielākā daļa manu kompetences jomu ir netieši saistīta ar šo prioritāti MVU un arī tā daļa, kas ir saistīta ar vienoto iekšējo tirgu precēm un pakalpojumiem, ir virzīta uz to, lai atvieglotu dzīvi MVU, lai viņi varētu radīt jaunas darba vietas Un mēs visi zinām, ka MVU ir tikai e, daļa no visas šīs ķēdes un aprites elements. Un, kā es teicu, atbalstot eh, rūpniecību, mēs atbalstam arī MVU. Varu atkārtot visus eh, tos pasākums, kas jau iepriekš minēja - piekļuve kapitālām, piekļuve tirgumu un informāciju. Ļoti bieži MVU nezin, ne pie kā vērsties pēc informācijas, viņi nezin, no kurienes var saņemt līdzekļus. Viņi redz tikai banku, bet viņi nezin par veselu rīnu citām institūcijām, kas viņiem var piedāvāt uh, finanšu palīdzību, atbalstu un citus finanšu instrumentus. Un, protams, labāks regulējums. Tas jau, ko atbildēju deputātam Foksa kungam par šo uh, visapgrūtinošāko likumdošanas aktu sarakstu, kas apgrūtina dzīvi MVU. Tas būs viens no maniem pirmiem uzdevumiem. Tas attiecas uz visu Eiropu, ne tikai Dienvidu Eiropu. Lūdzu, atcerieties, ka MVU visā Eiropā sastopas ar ļoti līdzīgām problēmām. Un Mm, jā, mums ir jānodrošina atbalsts un, un, protams, arī jādod nauda, kā es teicu, kuras kopumā nav maz. Paldies! Paldies, Durānkungs! Paldies, priekšsēdētājs! Pienkauskas kundze, tikko jūs eh, runājat par to, cik jums ir tuvi vides jautājumi un noturīgas ražošanas un patērēšanas jautājumu. Jūs zināsit, ka pagājuši gadu tika sagatavots atziņums pār ražojumu kalpošanas laiku. Saskaņā šo atzinumu Eiropas līmenī padziļi, pagarināt eh, ražošanas, eh, kalpošanas laiku, dotu iespēju uzlabot uzticēšanos mūsu uzņēmumiem un mazinātu ekoloģisko pēdu. Mans jautājums, vai jūs esat iecerējis veikt iniciatīvas, lai šāds eh, kalpošanas eh, ilgums būtu viens no izt, eh, izstrādājuma raksturojumiem? Dziękuję bardzo. Lielas paldies! visi, kas dzīvo tik ilgi kā es, bija bērns 70. gados un atceras, ka produktu varēja lietot 20 gadus, bet tagad to pašu preci var lietot 5 gadus. Nu, jāsaka, ka mums ir jā jāraugās, lai mēs varētu nodrošināt klientiem, patērētājiem iespēju paļauties uz ražotāju sniegto informāciju, bet mums ir jābūt arī piesardzīgiem, lai neierobežotu uzņēmumu konkurētspēju. Vienkārši ar to ir jānodarbojas. Nu, es domāju, ka tas ir darbs, kas mums visiem vienkārši jādara. Nākošais runātājs - Mārio Pārkera. Paldies priekšsēdētāji! kandidāti. Tikai komisijai ir iniciatīvas tiesības likumdošanā. Jūs sacījāt, ka mums ir jāsamazina birokrātija. Gribētu zināt, cik likumus, eh, direktīvas, eh, regulas jūs esat iecerējis atsaukt. Jo pārliecīga birokrātija ir ļoti uh, smaga nasta mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Savukārt lielie uzņēmumi mudina Eiropas Savienību radīt vairāk likumdošana, jo eh, tie apzinās, ka šāda, eh, šādas darbības apgrūtina eh, mazo uzņēmumu dzīvi. Ko jūs esat iecerējusi, lai pa, palielinātu darbietu skaitu privātajā sektorā? Es nekad neesmu strādājis privātajā sektorā. Uh, jau 20 gadus strādāju ar dažādiem atbalsta instrumentiem, MVU un uzņēmumiem, un es ļoti daudz zinu ar kādām grūtībām MVU sastopas tieši no likumdošanas viedokļa, un te runāju gan par Eiropas likumdošanu, gan arī nacionālo likumdošanu, jo dažādām valstīm ir pašām savi birokrātiskie slogi, vēl papildus eh, Eiropas likumdošanas birokrātijas slogām, kas apgrūtina MVU brīvdarbību. Kā jau atbildēju iepriekš, Es nevēlos un arī negribu pateikt, ka, piemēram, ja vienu likumdošanas aktu pieņemam, tad divus izsvītrojam. Nē, bet mums ir jāgarantē, lai mēs padziļināti izvērtētu tāpat kā mans priekšgājies to darīja esošos regulējošos aktus un uh, Es eh, varu garantēt, ka ja tiks eh, mans darbības laikā iniciēta jauna likumdošana, tā tiks izvērtēta padziļināti. Paldies tālāk. Niklas Beikungs, lūdzu. Madame le euh, komisār. Komisār, 2012. gadā Luksemburgas tiesa noteica, ka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 Eiropas tautas vēlēšanās parādīja to, ka ir jārespektē preču kapitāla apritē. Vai jūs, komisārs, domājat PTO atbalstīt pasākums, kas aizstāv mūsu intereses? Thank you. Dziękuję bardzo. Paldies par šo jautājumu. Savā uzstāšanās sākumā bija teikums par eh, šo dogmatismu un Mūsu galvenais mērķis ir, ja mēs gribam uzņemties līderu lomu, tad mums ir jānodrošina augsts dzīves līmenis mūsu iedzīvotājiem un jauns darbvietas. Mums ir jārealizē konkurences politika proaktīvā veidā ir nepieciešama kompleksa pieeja gan rūpniecības politikā, gan arī tieši MVU politikas jomā. Mēs nevaram, protams, arī apšaubīt to, ka mums ir nepieciešami augsti standarti. Mēs paši šo latiņu pacēlām tik augstu. T tas apgrūtina mūsu konkurētspēju pasaules tirgos. Tas nozīmē, ka mums ir jāaizsargā aktīvāk savas intereses. Es saprotu, ka visi pieejamie instrumenti ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, iedarbīgāk, lai varētu nostiprināt mūsu sarunu pozīciju PTO. Tajāpat laikā mēs nedrīkstam noslēgties no pasaules. Mūsu līdzdalība uh, starptautiskajos tirgos, trešo valstu tirgos ir svarīgs. Un, ja runājam tieši par šo inovāciju sektoru, tad Eiropa ir tā vieta, uh, kur mēs ļoti daudz ko varam darīt. Vispirms mums ir jārūpējas par šo savstarpīgumu starptautiskajā tirdzniecībā vienlaicīgi arī pieprasot mūsu augsto standartu ievērošanu, lai Eiropa kļūtu par to vietu, kur lokalizējas jaunās investīcijas. Paldies! Nākošais runātājs - Nadīna Morano. Paldies! Nosaukšu konkrētu pie, e, piemēru. Viens no e, Francijas e, vidējiem uzņēmumiem, kas cieš no cenu pieauguma. Gāzes elektrības cenas pieaug pa 20%. Daudzos uzņēmumos no 40 līdz 75% izmaksu sastāda enerģijas izmaksas. Un šis uzņēmums apstrādā savus izmešus taiskaitā nonīlu fenolu, kas, lai tas nenokļūtu ūdenskrātuvēs. Un šim uzņēmumam ir jāveic lielas investīcijas, lai varētu rīkoties saskaņā ar esošajiem notiekumiem. Vai tas varēs izmantot finanšu palīdzību no 300 miljardiem? Paldies par šo jautājumu deputāts kundzei. Tas, ko jau teicu, um, enerģijas, energoresursu cenas Eiropā ir ļoti, ļoti augstas, kas negatīvi ietekmē mūsu konkurētspēju. Tas nozīmē, ka mums un katrai dalību valstī pieņemot lēmumu par uh, šo mm, energoresursu vai degvielas uh, miksu ir atbildīgas pašas dalību valstis. Un tās ir atbildīgas par to, kā tad izskatīsies eh, šis izmantojamo energoresursu kopums. Un par jautājums par energoresursu pieejamību un cēnu, tas ir izšķirošais jautājums, ja runājam par rūpniecības konkurētspēju. Vakar um, Miguel, Miguels Kalņet um, ehm, kungs Kanet kungs e, teica, ka ir nepieciešams raudzīt, lai efektīvi tiktu izmantot visi energoresursi, piemēram, dabas gāze, tajā pat laikā energoapgādes drošums ir viens no mūsu galvenajām prioritātēm. Un, kā es teicu, energoresursu cenas veido vislielāko izmaksu daļu ne tikai MVU darbībā, bet arī citu uzņēmumu darbībā. Paldies! Gra Nākošais runātājs Patricito ir no Sociāldemokrāta partijas. Paldies! Jūs vēlaties uzlabot eh, mazo uzņēmumu piekļuvu kredītiem. Kā jūs to paveiksiet? Investīcija banka nodrošina kredītus uh, caur finansistiem, kuri nodrošina šo piekļuvi. Viss notiek ar kavēšanos, vai esat gatavi sistēmu mainīt? Mēs vēlamies respektēt uzņēmēju darbības formu daudzveidību. Kā jūs garantēsiet eh, vienlīdzīgus noteikumus eh, dažādu formu uzņēmumiem? Es nezinu, vai Eiropas status varēs tiks piemērots visiem šiem uzņēmumiem. Pēdējais jautājums. Mēs runājam par uzņēmumu struktūrālo vājumu mazināšanu? Vai esat gatava uzņemties iniciatīvas, lai stimulētu uzņēmumu tīklojumu? So, paldies! Eiropas līmenī uh, bez reģionāliem fondiem, kas uh, daudzām dalību valstīm ir uh, nopietnas MVU atbalsta avots bet uh, mums pastāv arī Eiropas investīcija bankā, Eiropas investīcija fonds, kas ļoti veiksmīgi ir darbojies, piešķirot aizdevumu uh, dalību valstīm. Ir arī komisijas kosme instruments 2,3 miljārdu eiro apjomā. Uh, un uh, šie instrumenti tiks izmantot ļoti aktīvi. Es saprotu, ka tiek razīts instruments, kas ir uh, paredzēts uzņēmumiem, un ja tie ir uh, publiskie līdzekļi, tad, protams, notiek rūpīga kontrola pār naudas plūsmu un var būt arī aizkavēšanās uh, naudas izmaksā. Uh, bet mums savukārt ir jāizdara spiediens uz uh, šiem spēlētājiem, lai maksimāli vienkāršot šos uh, uh, instrumentus un lai tie darbotos ātrāk. Un šiem instrumentiem ir jābūt vienkāršiem, ir tīpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, citādi tie nedarbosies. Ir arī juridiski uh, risinājumi lai samazinātu šo maksājumu periodu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir tagad paredzēts 30 dienas rēķina samaksām NVU 60 dienu vietā, kas ir šobrīd. Un no savas pieredzes es zinu, ka mazie un vidējie uzņēmumi var pat bankrotēt, gaidot, ka tiks samaksāti rēķini par piegādātām precēm, par sniegtiem pakāpojumiem un šādi eh, juridiski pasākumi eh, dos augļus un eh, tiešām dos reālu atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Komisārs kandidāts kundze. Eiropas reinstru, reindustrializācija būs ļoti svarīga Eiropas rūpniecībai. To mēs visi apzināmies, jo mazāk mazāks rūpniecības apjoms arī rada mazākas darba vietu skaitu un jaunieši dodas prom uz ārzemēm, un to mēs Polijā un uh, Austrum Eiropā labi zinām. Esam, saskaramies jau ar šādām problēmām. Runājot par enerģijas cenām, tās ir četreiz augstākas Eiropā nekā ASV. Jūs norādījāt, ka vēlaties veikt investīcijas reindustrializācijā, īstenojot uh, zēmu uh, oglekļa īpatsvaru vai patēriņu, vai tas nozīmē, ka jūs ierobežosiet uh, oglekli kā, kā enerģijas avotu, ierobežot ogļu patēriņu enerģijas ražošanai? Jā, atbildēs varu tikai uh, atbildēt, uh, atkārtojot iepriekš teikto, ka enerģijas kokteilis, ieskaitot abas, abus ogļu veidus, tas ir dalību valstu ziņā lēmumu pieņem dalību valsts, kādus enerģijas avotus izmantot un kādās uh, proporcijās. Protams, ir jāievēro Eiropas Savienības regulas, un kā jūs zināt, drīz notiks Eiropas Savienības uh, samits, kas lems par klimata politiku un ar to saistītajiem jautājumiem. Mm, bet mēs jau varam uh, uh, prognozēt, kādi būs risinājumi un lēmumi kopumā runājot par klimata politiku. Es atkārtošu vēlreiz. Uh, ir jānodrošina katrā gadījumā, lai ne energoresursu cenas Eiropā pazeminātos. Oglēm ir uh, tiesības palikt šajā uh, uh, enerģijas kokteili, un, protams, šis lēmums jāpieņem katrai dalību valstī, balstoties uh, uz Eiropas Savienības normām, un šīs prasības dažos gadījumos ir augstas. Nākošais runātājs uh, Gerbrandī no Aldi grupas priekšsēdētāji. Paldies, Jankovskas kundze resursu izmantošanu. Un izaugsme un nodarbinātība, kas ir paredzētas kā flagmaņa iniciatīvas, varētu palīdzēt ietaupīt katru gadu ārkārtīgi liels naudas līdzekļus Vai jūs piekritīsiet, ka resursa efektivitātei ir jābūt Eiropas rūpnieciskās politikas eh, pašā uzmanības centrā? Un jābūt konkurētspējīgai, arī mums ir vajadzīgs skaidri rādītāji un mērķi attiecībā uz resursu efektivitāti. Paldies! Ja Atbildot uz pirmo jautājumu, es gribu teikt, ka piekrītu. Ka viena no mūsu resursu politikas uh, prioritātēm vai mērķiem ir uh, jāatbalsta izēvielu iniciatīva, jo ir jāgarantē piegāžu drošība un uh, pieejamība par saprātīgām cenām, un tas attiecas gan uz sarunām ar trešajām valstīm, it īpaši attiecībā uz pamatizēvielām, gan arī uh, divas lietas, ko varam darīt mēs paši - pētniecība un inovācijas attiecībā uz izēvielām un uh, resursu efektīvu izmantošanu bet arī ir uh, svarīgi ņemt vērā konkurēts spējīgu pieju uh, atkritumu apsaimniekošanai un uh, otrreizējai izmantošanai. Uh, tāpat šis jautājums sasaucas arī ar izstrādājumu dzīves ciklu, kas jau nu pat tika pieminēts citā jautājumā. Es piekrītu, ka energoefektivitāte un resursu politika Mm, eh, sniedz atbalstu rūpniecības darbībai, nevis to kavē. Paldies. And a second question from Mr. Dennis de Jong from the GUE Group. Paldies. Nākošo jautājumu uzdod Denis de Jongs. Nu, GUE grupas eh, priekšsēdētājs. Paldies. Mūsuprāt, mazie vidēji uzņēmumi ir prioritāte. Mūsuprāt, šie uzņēmumi cieš no mm, dažādiem trūkumiem, neīstiem rēķiniem, neīstiem līgumiem, kur situācija ir vienmēr ir skaidra. Kādas iniciatīvas jūs uzņemsieties šajā jomā? Šo jomu jau Eiropas parlaments norādīja, ka tā varētu, tās sakarā varētu sekot kāda komisijas iniciatīva, kā jūs tiksimies, tiks, tiksiet galā ar noziedzību, ar kur saskars mazie uzņēmumi. Paldies! Mazie, vidie, vidēji uzņēmumi. Un politika, kas ir virzīta uz rūpniecību. Šie jautājumi ir saistīti. Mums ir jānodrošina tas, ka visas šīs netaisnīgās prakses pilnīgi noteikti ir jāapkaro. Citiem vārdiem sakot, Es jau savā runā norādīju, ka cīnīšos pret šāda veida negodīgu praksi. It īpaši tad, kad mēs runājam pakalpojumu eh, sniegšanu franšīzi un domāju, ka mums būs jāveido plāns, kā cīnīties pret to lai nodrošinātu mūsu patērētāju darbinieku drošību. Visi šie aspekti ir jāņem vērā MBU. Un do, uzskat, ka netaisnīga, prak, negodīga prakse jāapkaro. Nākošais runātājs ir Igors Soltēs no Zaļo grupas. Paldies priekšsēdētāji! Jankovskas kundze, jūs atsījāt, ka valsts iepirkuma sistēma ir viena no jūsu prioritātēm. Kas ir laba vēsts gan nodokļu maksātājiem, gan valsts eh, budžetam? Ar jaunām direktīvām mēs iegūstam jaunus um, instrumentus, jaunas iespējas un garantijas, ka cena nevienmēr ir vienīgais kritērijs. Tomēr viens jautājums ir par to, kā jūs, Bjankovskas skundze, panāksiet progresu valsts iepirkumu jomā it īpaši attiecībā uz MBU un uz kritērijiem, eh, kurus eh, neap, draudētu transatlantiskais nolīgums. Paldies! Kas attiecas uz šo publiskā iepirkuma likumdošanas paketu, tas nav mans nopelns. Tā tika pieņemta šī gada pavasarī. Mans pienākums būs tikai to e, īstenot, piemērot un sakot, kā tas darbojas. Bet vispirms e, Mēs tātad centamies palielināt to uzņēmumu skaitu, kas piedalās eh, starptautiskā publiskā iepirkumā un centīsimies palielināt MVU līdzdalību publiskajā iepirkumā. Labs piemērs ir Portugāla, kas um, realizē e-publiskā iepirkuma sistēmu, un tur momentāli uh, to MVU skaits, kuri var piedalīties publiskajā iepirkumā un uh, reāli arī nodrošināt eh, publiskā iepirkuma piegādes palielinājās. Un tas viss, kā es teicu, ir saistīts ar administrāciju, ar šīs sistēmas um, administrēšanu. Ja dalība valstis attiecīgi eh, realizēs šo elektronisko publisko iepirkumu, tad MVU līdzdalība šajā procesā noteikti palielināsies. Paldies! The... Un tagad uh, pēdējais jautājums no pirmās jautājuma puses uh, ir jautājums no FDD grupas, to uzdod Margot Parker. Es redzu no jūsu biogrāfijas, ka esat saņēmusi grādu valsts lietu administrēšanā ja nekļūdos, jūs esat karjeras birokrāte. Un šajā gadījumā jūsu iecelšanu apstiprinās um, parlaments. Un, ja parlaments pieprasa jums atsaukt kādu direktīvu, darba laika direktīvu, piemēram, vai jūs kā karjeras birokrāte varētu mums dot skaidru solījumu, ka jūs tā darīsiet. Jā, es gribētu teikt, ka Eiropas parlamenta lomas realizēšanā, kā arī dalībvalsts parlamenta lomas realizēšanā, informācijas sniegšana ir ļoti svarīga. Es, piemēram, esmu Polijas senāta locekle un uh, Um, tā kā man ir pieredze darboties vēlētā amatā. Un, ja runājām par sadarbību ar Eiropas parlamentu, tad es noteikti tieši tāpat kā mani priekšgājēji turpināšu uzturēt šādu sadarbību aktīvi un konstruktīvi. Un Tas, ko jūs runājāt par manu um, birokrātes vai ierēdnes uh, priekšvēsturi, es uh, saprotu, ka valsts pārvalde var uh, darboties kā uzņēmējs un uh, būt arī labs ierēdnes. Un es domāju, valsts pārvaldēji ir jādarbojas labi un kvalitatīvi, un ikviena administratīvā struktūra, kurā esmu darbojusies, tāda ir bijusi. Un es varu garantēt, ka visi Eiropas parlamenta pieņemtie tiesību aktīs eh, īstenoti, ka Eiropas eh, komisija noteikti uzturēs ar eh, Eiropas parlamentu, un šis dialogs ir viens no atslēgas punktiem manu mandātu īstenošanā. Paldies! Uh, well, thank you very much. Paldies. Un Jaroslav Ivaškevič. Tagad dod vārdu jo, uh, deputātam Ivaškevičam. Paldies priekšsēdētāji, godātā komisāra amata kandidātas kundze. Līdz šīm ļoti daudz tika runāts un teikts par MVU. Es saprotu tādēļ, ka uh, Tas eh, daudz ir pieminēts eh, likumdošanas aktos, par to daudz runā politiķi. Nu jā, protams, MVU rada lielāko daļu IKP Eiropā, un eh, tas ir arī sektors, kas visvairāk ir apgrūtināts. Gribētu atgādināt, ka strādājot pie mm, tirdzniecības liberalizācijas jums ir daudz uh, pa, sabiedroto. Vai jūs atbalstīsiet un palīdzēsiet mums samazināt birokrātisko slogu? Uh, No vienas puses jūs gribat pastiprināt mūsu rūpniecisko bāzi, no otras puses eh, jūs atbal, paužat atbalstu eh, vides un eh, energo paketes atbalstīšanā. Kā jūs nodrošināsiet šo abu pušu līdzsvaru? Paldies, lūdzu, atbilde. Vispirms pilnībā piekrītu tam, ka tieši MVU visvairāk cieš gan no Eiropas uh, birokrātijas un likumdošanas, gan arī no dalībvalstu likumdošanas eh, neveiksmīgajiem aktiem un birokrātijas. No otras puses gribu vēl arī pateikties eh, jūsu paustajam atbalstam man šajā jomā. Viss, par ko runāju iepriekš, vai par iepriekš pieņemtās likumdošanas pārbaudi vai jaunas likumdošanas veidošanu tiks veikts šis MVU tests, ietekmes novērtēšana. Un noteikti pirms katra tiesība akta tas, šī pārbauda tiks veikta, bet otram jūsu jautājumam es nevaru piekrist, tā kā teicu savā sākuma uzrunā man reindustrializācija un augstu vides standārtu ievērošana nav pretstati. Es uzskatu, ka mēs Eiropā varam to izdarīt, un mums tas ir jādara, un šādi lēmumi jau ir tikuši pieņemti. Mums ir jādomā par Eiropas nākotni, par mūsu bērnu nākotni, un uh, Vispirms ir jārada darba vietas, jānodrošina reindustrializācija. Tas noteikti šeit ir svarīgi tieši MVU. Rūpniecība, MVU, pakalpojumi, inovācijas, tas ir viens veselums. Mēs nevaram atraut šos elementus vienu no otra. Un tas noteikti ir saskaņojams ar Eiropas vides sa saistībām, pienākumiem un likumdošanu. Un šeit gribu atsaukties uz Eiropadomi, kas um, notiks uh, oktobrī un redzēsim, kāda lēma tiks pieņemts tur. Paldies par atbildi. Tagad Indiko Galpeltskundze lūdzu. Thank you, Chair. Mm, Köszönöm szépen. Paldies, priekšsēdētāji. komisā kandidāti. Paldies par jūsu ievadrunu. Paldies par jūsu gatavību strādāt ar vienotā tirgus jautājumiem. Mēs saskaramies ar daudzām barjerām tirgu. Nosaukšu tikai dažas no tām. Sēž jums tieši priekšā. Viena no barjerām parādās tad, kad jūs dodaties uz citu dalību valstu un vēlas ņemt līdz savu automašīnu. Parlaments nobalsoja šos jautājumus pagājušajā gadā, pēc tam tie tika apturēti, un vai jūs eh, eh, balsosiet par izcinājumu, kas ir pieņemam visām dalību valstīm? Ponovņa. Paldies. Es uh, uh, atsaukšos uz pieredzi, kas uh, daudziem no mums ir kopīga, proti par automašīnas reģistrāciju. Un uh, šo problēmu Eiropas pilsoņi arī uzskata par vienu no lielākajām problēmām vienotajā tirgu. Kā tas, ka automašīna katrā dalībvalstī ir no jauna re, jāreģistrē, jāpārceļas uz dzīvi citviet, par to daudz uh, pilsoņu sūdzas. Un uh, būtu vienotā tirgu jācīnās pret birokrātiju, lai Kaut gan jāsaka, ka tas nav saistīts ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, tie ir um, dalību valstu noteikumi. Ja visas dalību valstis uh, uzliek nodokļus pār lietot automašīnu reģistrāciju. Es saprotu, ka šī uh, direktīva, ko jūs pieminējāt, ir uh, vērsta uz uh, procedūru saskaņošanu, un tā ir ļoti būtiska, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai uh, panāktu vienprātību padomē, un šis ir viens no 20 uh, jautājumiem, kas visvairāk rūp mūsu pilsoņiem. Priekšsēdētājs, paldies, kandidāts kundze. Tagad vārds Elevelīnai Gebhārdei. Komisārs kundze, eh, kandidāts kundze. Uh, eh, 2014. gada aprīļa pieņemtajā tiesību aktu pakotnē Uh, ne visi jautājumi ir atrisināti runājot par uh, sociālo likumdošanu un darba ņēmēju tiesībām. Un tas attiecas uz uh, arī uz apakšu uzņēmējiem, kad tiek veikts publiskais uh, iepirkums un kā jūs raudzēs, raugudzīsieties uz to, lai šī pakotne tiktu atbilstoši īstenot, tīpaši mazās pu, uh, pašvaldībās. Tālāk koncesiju direktīva. Uh, mums būtu jāraugās uz to, lai vispārējais uh, nozīmes pakalpojumi netiktu pārliecīgi liberalizēti, piemēram, ūdens apgāde. Bardzo dziękuję. E, jā, tam krūt. Paldies. Es e, jā, šo e, tēmatu arī pieminēju īsumā. Jā, tās ir nopietnas pārmaiņas, ko rada šī publiskā iepirkuma pakotne. Ir instrumenti, kas ir radīti, uh, lai dalība valstis varētu īstenot novatoriskus uh, un uh, vidē draudzīgus noteikumus publiskojos iepirkumos. Tātad uh, ir jāņem vērā sociālie aspekti, vides aizsardzības prasības un inovācijas. Un šī ir lieliska iespēja mazāk liekam pašvaldībām iekļaut šādas prasības iepirkumu ja konkursos. Kopā ar uh, maniem kolēģiem mums Eiropas uh, institūcijās būs jāpievērš lielāku uzmanību, lai uh, izplatītu informāciju par uh, šīm jaunajām normām, būtu varbūt jāizvērš informācijas kampaņa, lai visi tiešām zinātu par to, kas ir mainījies, lai varētu izplatīt paraugu praksi un sniegt juridiskas konsultācijas. Un es uzskatu, ka šāda informācijas kampaņa ir jāsāk pēc iespējas drīzāk. Tālāk jūs pieminējāt uh, ūdens apgādi un ūdens apsaimniekošanu. Es neesmu paredzējusi pārskatīt to, par ko bija panākta vienošanās padomē un parlamentā. Ir jāturpina dialogs ar ieinteresētajām pusēm un ir dialogs arī ar pilsoņiem, kuri uh, ir ieinteresēti šajā iniciatīvā. Dialogs turpināsies, bet citas pārmaiņas nav paredzētas. Tagad vārds Broņislavam Pieham. Paldies, priekšsēdētāji! Jaunievēlētais komisijas priekšsēdētājs Junkers sācīja, ka jūs atbildēsiet arī par Eiropas zāļu aģentūru. Domāju, ka varbūt jūs nesat vai nu pārāk pieredzējušajā jomā, vai varbūt nedomājat, ka nebūs pareizā līdzsvars starp uh, piekļuvi uh, farmaceitiskai nozarei adekvātiem risinājumiem. Piemēram, Viagras piemērs. Amerikāņi nāca klajā ar uh, domu, taču tas ietekmēja zāļu cenas visā pasaulē. Ko mēs varam Eiropas Savienībā? Lai mazinātu plaisu starp eh, farmaceitisko nozaru un cenu, ko maksā patērētāji. Tālāk par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām vienmēr uzvar lobbyisti. Atbilde. Kolēģi. No savas puses var teikt, ka te, jau tematu sarakstā, vai pareizāk sākot, tie cilvēki, kuri risina jautājumus par eh, farmaceitisko nozari, turpinās to darīt arī nākotnē. Man nav iepriekšējais pieredzes šajā nozarei jūs sakāt, bet pagājušajā gadā es Polijā kļuvu par šīs nozares ministri. Un arī mana profesionālā pieredze parāda to, ka es spēju izturēt lobistu priezienu un šāda veida prakses netiks pieļautas. Uh, manā uzraudzībā. Paldies! Un nākošais runātājs Filips Debakers. Es gribētu palikt Šajā pašā jomā, ja reiz mēs esam sākoši runāt par zālēm, domāju, ka Tas tā ir viena no mūsu spēcīgām nozarēm Eiropā, tīpaši tā ir svarīgi ņemot iedzīvotāju novecošanos. Bet ko jūs darīsiet, lai stiprinātu sistēmu, kas ir vajadzīga, lai attīstītu investīcijas jaunu uh, preparātu izstrādāšanai, otrkārt, kādu jūs redzat rūpniecības politiku šai nozarei, un treškārt, kādu jūs, kā jūs domājat mazināt kavēšanās termiņus dalību valstu līmenī, tad, kad jauns preparāts tiek laists tirgū. Jautājums ir uz, attiec uz farmācijas nozari, kas ir ļoti nozīmīga mums. Paldies! Seko atbildi. Jūs savā jautājumā pret šo nozari salīdzināt ar citām, un iespējams, ka tas ir pareizais veids, jo kāpēc nevarētu gan to salīdzināt ar citām, tas paplašinātu rūpniecības eh, spektru Eiropā. Zāļu rūpniecība. ir ar visaugstāko izpētes inovācijas attīstības dalību. Tāpēc visi pieejamie eh, finansējumi no dažādām programmām tiks virzīti uz inovācijām šajā jomā. Kā arī apakšlīdzēju gadījumā, MVU gadījumā situācija ir, ir tieši tāda pati kā ar jebkuru lielu uzņēmumu un e, šī uzņēmuma apakšlīdzējiem. Šajā gadījumā būs vairāk uzmanības, vairāk finansējuma. Šajā gadījumā finansējums e, izpētēji attīstībai Protams, eh, tāpat eh, atbalsts piekļuvē tirgumu, savukārt par zāļu cenām Eiropas komisija nav nekas eh, sakāms. Taču atkārtoju, ka attiecībā uz zāļu preparātiem to pieejamību un kvalitāti tie ir aspekti, ko risinām mēs attiecībā pret pacientiem un viņu veselību. Paldies par atbildi! Nākošais runātājs - Sofija Sako Rāfā. Paldies, priekšsēdētāji! Bjankovskas kundze. Šāds Klauds Junkers sacīja, ka MVU ir nepieciešama īpaša uzmanība un finansējums. Taču summas tuvākajo periodā ir paredzētas pārāk zemas, birokrātijas pārāk daudz. Ņemot vērā to, kā it īpaši programmas valstīs Eiropas Savienībā, mazie vidējumi ir ļoti svarīgi. Un tie mēģina gūt jebkura veida atbalstu. Mēs esam dzirdējuši par to, ka ir vajadzīgs vairāk elastīguma privātajās investīcijās. Par birokrātijas pārvarēšanu. Vai jūs padarīsit vieglākus eh, kritērijus, lai MVU būtu vieglāka piekļuve šiem programmām? Rzeczywiście było to. Paldies! Katrā ziņā tas tika teikts jau vairāk kārtīgi, ka MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Gan preču, gan pakalpojumu jomā, un tieši tādēļ viņiem tiek veltīta īpaša uzmanība. Tajā pat laikā es eh, arī teicu, ka naudas līdzekļi MVU dažādās programmās ir pietiekami daudz, bet dažreiz šie līdzekļi tiek izlietoti vai nu neefektīvi, vai arī uh, piekļuve šajiem līdzekļiem ir dārga, bet, kā es saku, līdzekļu programmās tiešām pietiek. Tas attiecās gan uz programmām, kas tiek realizēts Eiropas Savienības līmenī, piemēram, programmas, kas tiek īstenots reģionālā um, politikas ietvaros. Un, uh, Katrā ziņā šeit mēs runājām par līdzekļiem, kas skaitāmi vairākos miljardos eiro, bet mums vajadzētu šo līdzekļu piedāvājumu at, veidot tā, lai tas atbilstu MVU vajadzībām. Piemēram, tas ir atkarīgs no tā, kādā jomā viņi strādā, kādā reģionā viņi darbojas. Viņiem ir savas vajadzības, savas prasības, un attiecīgi tā būtu jāpielāgo š, š, šie līdzekļi. Piemēram, kosme programma. Man direkcija sadarbībā ar reģionālās politikas ģenerāla direktorātu centīsies to notrošināt jo jau daudzās dalību valstīs MVU paredzētie līdzekļi būtu labāk jāpārvalda. Jūs vaicājāt par privātajām investīcijām. Protams, tas ir uh, milzīgs atbalsts, ko saņemām no publiskās privātās partnerības. Daudzās pašvaldībās jau, protams, tas nav pats uh, um, i, i, populārākais instruments. Paldies tālāk, Peters Eriksona kungs, lūdzu. Jag är här rakt framför. Paldies, es uh, sēžu šeit, ja jūs mani neesat pamanījusi. Tātad. Uh, tagad visai cilvēcei izšķirošs jautājums ir, vai mēs spēsim apturēt klimata pārmaiņas un tās ierobežot. Vakar mēs uzklausījām enerģētikas komisāru kandidātu un viņš e, runāja par atkarību no fosilajiem kurināmiem, gāzes, naftas un oglēm, un e, uzskatīja, ka šis ir ļoti nopietns jautājums. Es gribētu jautāt, vai esat paredzējusi dot ieguldījumu pārējā uz alternatīviem enerģijas avotiem, lai mēs varētu efektīvi cīnīties pret klimatu pārmaiņām, vai arī jūs gluži pretēji eh, kavēsiet citu alternatīvu kurināmo izmantošanu, ko jūs domājat par ogļu izmantošanu? Eh, Tāpat kā iepriekšēji ir, es jau gribu vēlreiz atkārtot, ka rūpniecības politika nav pretnostatāma ilgtspējīgai attīstībai, attīstībai, kas ir videi draudzīga un visām citām darbībām un lēmumiem, ko Eiropas Savienība šajā jomā ir pieņēmusi. Visas dalība valstis, kas iegūst akmeņu ogles, e, dara to atbilstoši savam lēmumam. Kā es teicu, katra dalība valsts pati lemj par to, kādi energoresursi un kādā e, īpatsvarā tiek iegūti un izmantoti. Saistībā ar to e, mums vajadzētu tiekties uz modernāku, inovatīvāku tehnoloģiju izmantošanu. Vairāk līdzekļu būtu jāatvēl inovatīviem risinājumiem, lai uh, enerģijas iegūšana no e, šiem energoresursiem būtu tīra. Un, kā es teicu, mums visiem šī ekoloģiskā un vidas politika ir arī ļoti svarīga, un līdz ar to šīs divas lietas nav jānostat vien otrai pretī. Paldies. Pa, pan Marko Zulo. Marko Zulo, kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja. Komisāra kandidāts, šodien jūs norādāts, ka jums būs um, nulles iecietība pret Volkensteina uh, direktīvas pārkāpšanu. Šo pēdējo gadu laikā dažādās valstīs un uh, profesionālās kategorijās mēs redzam, ka ir aizvien vairāk kritikas. Vai jūs neuzskatāt, ka vajadzētu atcelt šos norādījumus. Domāju, ka cilvēkiem, ka iedzīvotājiem pirmkārt ir jā, jāpalīdz un nevis jāapgrūtina dzīve, un vai nevajadzētu eh, koriģēt šo direktīvu, lai tā atbilstu iedzīvotāju vajadzībām. Un arī jāuzklausa mazie uzņēmēji. Bardzo dziękuję. Paldies. Es eh, mm, mm, Jā, jāsaka, ka mēs eh, esam sagatavojuši ziņojumu par to, eh, kādēļ eh, tik neveiksmīga ir eh, bijusi eh, šīs direktīvas ieviešana. Gribu atkārtot. Līdz šim man pats svarīgākais princips ir bijis nulles iecietība pret tiem, kas šo direktīvu nav ieviesuši. Un mums bija svarīgi ne ja mēs zinātu, kādas tiešām ir cēloņi šīs direktīvas neieviešanai, tad mēs varētu domāt par direktīvas um, grozīšanu. Bet tagad mēs skatāmies, kāpēc tā nav tikusi ieviesta un kā to efektīvāk ieviest. Paldies, paldies par šo atbildi. Bents Benšten kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, labo ievadu uh, runu un par uh, to, ka esat gatavi cīnīties par maziem vidējiem uzņēmumiem. Jūs minējāt šos 3,2 miljārdus eiro, kas eh, šiem mērķiem paredzēts. Es uzskatu, ka šī summa ir pārāk maza, un Eiropas investīciju fonds un Eiropas investīciju banka varētu darīt vairāk. Man ir konkrēts jautājums. Šodien mēs runājām par grūtībām saņemt finansējumu. Varbūt komisija domā nākotnē par to, kā diversificēt šo finansējumu, piesaistot privāto finansējumu, pensiju fondu finansējumu un tādējādi uzlabot eh, mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas iespējas. Paldies! Paldies par šo jautājumu, jo no, no visiem maniem pieminētajiem instrumentiem jūs arī uh, runājāt par kosmē, tur arī ir liels naudas summas. Es varbūt pieminēju arī reģionālo fondu izmantošanu, piemēram, reģionālā fonda līdzekļi uzņēmējiem ir 5 miljārdi eiro. Un tā ir nauda, kas vairumā Eiropas Savienības dalību valstu uh, Mm, tiek izmantoti, un mums ir jāpieliek visas pūles, lai attīstītus alternatīvus finansēšanas instrumentus ārpus banku sistēmas, kā crowdfunding, biznesa NVO, riska kapitāls. Tā ir pakete, ko mēs gatavojam. Un te mēs runājam ne tikai par publiskiem līdzekļiem, bet runājām par to, ka mēs meklēsim visādus finansēšanas instrumentus un iespējas MVU. Paldies par šo atbildi, un tagad Eduards Mārtaņkungs lūdzu. Bonjour, madame la commissaire. Komisārs, komisārs. Itālijas prezidentūra un Eiropas komisija grib eh, atjaunot mērķi 20% Eh, pieaugums IKP līdz 20 gadam, bet šiem nolūkam Eiropā ir vajadzīgi efektīvi rīki. Kā jūs materializēsiet šo mērķi un padarīsiet to par saistošu? Kādi juridiski rīki varētu būt mūsu rīcībā? Turklāt mēs nevaram visu nolīdzināt virzienā uz leju pie mums tiek infor, e, importēti produkti, kas, e, kur ražošana neatbilst mūsu standārtiem. PTO paredz intervences iespēja, ja pastāv draudu iespēja. Mūsu standārti ir jāievēro arī uz Eiropas Savienības robežām. Dziękuję bardzo. Paldies. Es jau runāju par eh, rūpniecības eh, ražošanas eh, šo nozari un nodarbinātību krītas. Un raž, šī, teiksim, rūpnieciskās ražošanas jomā, piemēram, 2015. gadā, kā es teicu, nākšu klajā rīcības plānu, kas ir saistīts ar reindustrializāciju Eiropā. Katrā ziņā var pateikt, ka mums šis mērķis 20% no IKP ir ļoti svarīgs. Un, bet mēs nevaram uh, runāt par sociālo standartu pazemināšanu. Un bet izmantojot inovācijas, modernās tehnoloģijas, energoefektivitāti, resursu efektivitāti, tas ļautu mums šo tendenci mazināt. Un prasmes, prasmju piesaistīšana. Es ceru sadarboties ar nodarbinātības lietu komisāru, lai at nodrošinātu prasmju atbilstību konkrētā jomā ar pieprasījumu. Un es saprotu, ka Rūpniecības nozara ir tā, kurai ir vislielākās iespējas izmantot inovācijas, materiālu inovācijas, energo inovācijas, un tieši šādu ceļu mums vajadzētu iet. Paldies! Paldies par atbildi! Gribētu lūgt kundzei, um, la, varbūt labāk pagriezties um, šeit uz otru pusi, lai uh, redzētu jautājumu uzdevēju. Jautājumu uzdos Fordas kundze. Your... Jā, jūs runājāt par apņēmību uzlabot regulējumu un padarīt uh, to uzņēmējiem draudzīgāku. Uh, vairākas reizes jau komisijas priekšlikumi patiesībā nav guvuši uh, pozitīvi ietekmes novērtējumu, un dažkārt šādiem priešlikumiem vispār netiek veikts ietekmes novērtējums. Varat, vai varat apsolīt mums, ka tas tā nākotnē vairs nenotiks, ka visiem šiem priekšlikumiem tiks pievienots ietekmes novērtējums? Un mums ja mēs eh, kā deputāti konstatējam trūkumu šajos ietekmes novērtējumos, ja kaut kas nav ņemts vērā, esat gatavi eh, atsaukt šos priekšlikumus un pārstrādāt. Paldies. Es gaidīju briesmīgu jautājumu, bet uz šo jautājumu es varu atbildēt ar diviem jā, jā. Paldies. Stili, sāka priekšsēdētājs. Es varu jūs tikai informēt, ka uh, līdz ar līdzpriekšsēdētājas jautājumu esmu zaudējis arī savu priekšsēdētāju vietu, jo tagad ir ceturtā, pēdējā ceturdaļa šajā jautājumu sarakstā. Tagad Alde grupas pārstāvim uh, Seraram vārds priekšsēdētāji. Paldies, uh, komisāra kandidāts. Jūs pirmīt runājāt par MVU. Mm Jūs runājāt pār taiskaitā zāļu nozars MBU, kas ir apakšlīdzēji, un MBU, kuri nodarbojas ar pētniecības darbu, ģenētiskajiem pētījumiem, taiskaitā zāļu nozarē. Un dažkārt šie MBU sūdzas pār spēcīgu birokrātisku nastu. Ko jūs esat iecerējusi, lai šādu birokrātiju mazinātu, lai atbrīvotu MBU no šādas eh, birokrātijas? Papildus tam jūsu viedoklis eh, par eh, nolīgumu ar savienotajām valstīm. Vai jūs sekosit nozares interesēm? un aizstāvēs tās. Paldies! Farmācijas uzņēmumi! Līdzīgi kā jebkur citi uzņēmumi un MVU uh, eh, saņems īpašu uzmanību. Tādēļ uh, es piekrītu, ka tieši šajā jomā šajā nozarē, farmācijas nozarē, inovatīvu uzņēmumu skaits, eh, kuri kuru pētījumu rezultātā rodas ļoti liels izmaiņas, piemēram, jaunas zāles parādās, pilnīgi jaunas inovācijas. Tur patiešām šādu uzņēmumu skaits ir, eh, um, visai li ir liels. Atbildi ir jā, es noteikti atbalstīšu šos uzņēmumus un raudzīšos, lai birokrātiskais sloks mazinātos, lai tiktu atvieglota iespēja piekļūt pētījumu rezultātiem, bet, diemžēl, es palaidu karām otro jautājumu. Otrs uh, jautājums ir saistīts ar mazo un vidējo uzņēmumu interešu aizsardzību uh, uh, transatlantiskā tirzniecības līguma sakarā. Jā, eh, es, diemžēl, priekšsēdētāja kungs pārtrauca manu uzstāšanās uzrunu, kur es gribēju pieminēt eh, šo uh, aspektu, un katrā ziņā es savu pilnvaru laikā varēšu arī uzraudzīt transatlantisko tirzniecības nolīguma sarunu procesu, un noteikti mums ir svarīgi, lai būtu arī šī klauzula, un es ar attiecīgo komisāru sadarbošos. Paldies! Laura Comey from the EPP. Laura Comey, ETP grupas vārdā. Priekšsādātājas kundze, es gribētu uzteikt uh, kandidāts kundzi par viņas apņēmību, un es ceru, ka viņa arī tikpat apņēmīgi strādās, ja tiks iecelt šajā matā. Uh, es gribu jautāt uh, par uh, direktīvas eh, transponēšanu par šo maksājumu termiņu. MVU Itālija šo direktīvu ir transponējusi, bet tā netiek īstenot. Ir simt tūkstoši uzņēmumu, kur nav saņēmuši maksājumus. Es gribētu jums jautāt, kā jūs eh, vērsīsieties pret šīm valstīm, vai esat paredzējusi kādu Uh, kompensāciju šajā gadījumā, varbūt samazināt uh, nodokļus šiem uzņēmumiem. Tālāk par Balkensteina direktīvas nepiekrītu jūsu sniegtai atbildei. Eh, šeit jau runa ir ne tikai par direktīvas transponēšanu, jā, šī direktīva ir transponēta, bet tai pašā laikā ir valstis, kur ir jāgroz likumdošana, ja grib aizsargāt strādājošo intereses. Es gribētu jautāt, vai esat gatava vest sarunas ar katru valsti atsevišķi, diemžēl tik atslēgts mikrofons. Dziękuję bardzo. Paldies. ir ļoti daudz um, datu, kas liecina, ka šī direktīva ir samazinājusi administratīvās barjeras visiem uzņēmiem, tīpaši MVU. Es, protams, vienmēr uzklausīšu dalībvalsts un runāšu ar dalībvalstīm par to, kādi šķēršļi joprojām pastāv šīs direktīvas ieviešanā. Tuvākajos mēnešos es centīšos aktualizēt 2012. gadu komisijas pētījumu, kur ir ietekmes novērtējumi šīs direktīvas ieviešanai. Es zinu, ka ir dalībvalsts kā Itālija, kas vairāk kārtīgi ir mainījusi savu likumdošanu, piemērojot, transponējot šo direktīvu. Komisija ved sarunas ar uh, šo dalību valsti, ko Itālija tālāk darīs, lai mainītu savu likumdošanu. Mēs turpināsim diskutēt par šo tēmu uh, gan ar Itālijas valdību, gan ar Eiropa parlamenta deputātiem, un jā, jums ir taisnība, ka uh, vienkārši dalību valstīm nākas vairāk kārtīgi mainīt likumdošanu, bet nu jā, es strādāšu pie tā savu pilnvaru laikā. Paldies! Paldies pēdējie desmit jautājumi. Lūdzu, ievērojiet laiku. Kofertī, kungs no SMD. Grazie, signor. Paldies priekšsēdētājiem Jankauskas kundzēm. Eiropas institūcijām būs jāpārskat stratēģija 2020. Kā būs jūsu devums šai pārskatīšanā? un kā, uz kurām nozerēm visvairāk vajadzētu koncentrēties, lai stiprinātu vienoto tirgu. Tāpat es gribētu dzirdēt jūsu viedokli pār vienotā tirgus ārējo dimensiju konkrētāk. Vai jūsu prāt ir jāpiemēro savstarpīguma princips attiecībā pret citām valstīm, kas man šķiet ļoti svarīgi, konkrēti dažās ļoti būtiskās vienotā tirgus jomās. Es runāju par piekļuvu tirgumu, par eh, valsts iepirkumiem, pat, eh, eh, patērētāju sardzību, izstrādājumu drošību. Vai jūs risinās šo jautājumu? Bardzo dziękuję. Paldies. Es zinu, ka stratēģijā Eiropa 2020 vienotais iekšējais tirgus spēlē centrālo lomu. Mana loma šajā jomā būs turpināt tālāk šo pīlāru attīstīt, nostiprināt, un es varu tikai apliecināt, ka pielikšu visas pūles, lai stratēģija Eiropa 2020 eh, vienotais iekšējais tirgus eh, šajā stratēģijā ieņemtu sev pienākošos lomu un vietu. Kas attiec uz sadarbību ar trešajām valstīm, es par to jau pieminēju savā ievadu uzrunā, eh, ir jāvalda šeit savstarpīguma princips un uh, savstarpējā eh, labumam ir jābūt, teiksim, noslēdzot dažādus nolīgumus, un noteikti mēs ievērosim šo principu. Paldies! Mr. Salīni no EPP. Nākošais runātājs Salīni no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties pie metalurģijas nozars. tajā ir nozīmīgi izaicinājumi. Šī ir spēcīga nozara, tā to uzskata komisija, bet tajā pašā laikā ir nepieciešams līdzsvarot situāciju šajā nozarē ar strateģiskā sektora attīstību. Tas eh, attīsta gan vērtības, gan darba vietas. Vai būtu iespēja panākt līdzsvaru starp abām šīm prasībām konkrēti - stratēģisko tāraudu lomu un no vienas puses un citām sastāvdaļām sektorā? Vai jūsuprāt varētu izmantot struktūra fondus, lai veicinātu rūpniecības atjaunošanu ar struktūra fondu palīdzību? Paldies! Tērauda ražošanas uh, nozara nodarbina 250 tūkstošu cilvēkus Eiropā. Tā ir ļoti svarīga uzņēmē darbības nozare un uh, mums ir Eiropas rīcības plāns uh, tērauda nozarei. Šis plāns tika izstrādāts sadarbojoties komisijai ar dalību valstīm un sociālajiem partneriem. Tātad ir um, aprakstīts veids, kā iziet no krīzes gan Eiropas līmenī, gan dalībvalstu līmenī. Uh, Pusi no darbiem, kas saistīta ar šī plāna īstenošanu, jau ir īstenotas, un es noteikti raudzīšos, lai dalību valstis realizētu visus tos pasākumus, kas atrodas dalību valstu kompetencē šajā jomā. Uh, Un šeit gribu vēlreiz atkārtot, ka tieši tērauda ražošanas joma nu, tāpat kā citās jomēs, bet arī šeit ir acīm redzam, ja mēs runājām par autobūvi, ja runājām par pasākumiem, kas saistīti ar būvniecības nozari, ja runājām par atjaunojamiem energoresursiem, tad tur visur ļoti daudz ir e, tieši klienti, kām ir nepieciešams šis tārauds, kas pērk tāraudu. Un tātad šeit ir divas šīs puses. Ja runājam par reģionāliem fondiem un šo līdzekļu izmantošanu, tad tāraudu ražošanas nozarei ir ļoti liels iespējas izmantot daudz dažādus līdzekļus tieši inovāciju attīstīšanai. Um, jautājumos, kas saistīts ar uh, strādājošo pārkvalifikāciju. Kā es teicu, tā ir nozara, kas nodarbina ļoti augsta kvalificētus darbiniekus, un šādas darbības, šādi pasākumi ir iespējami. Visus šos instrumentus ir nepieciešams paņemt un izmantot. Un konsekventi īstenot Eiropas eh, tērauda attīstības, tērauda nozars attīstības plānu. Paldies, eh, Grefenkons S&D. Paldies, priekšsēdētāji. Kandidāts kundze jaunai komisijai ir jācīnās pret pieaugošo sociālo un teritoriālo nevienlīdzību. Tā jābūt vienai no galvenām prioritātēm. Komisijai ir jānodrošina, ka rūpniecības uh, politika nodrošina izaugsmi gan pilsētās, gan laukos un visos Eiropas reģionos. Mēs nevaram pieļaut, ka pašvaldības eh, vai kādas lauka teritorijas atpaliktu eh, izaugsmē un nodarbinātības jomā. Kā jau jūs teicāt, Eiropas eh, komisijai ir jāiediebina sociālā dimensija, uh, ekonomikas pārvaldībā un rūpniecības politikā. Es gribētu jautāt, kādus pasākumus esat paredzējusi veikt, lai pārvarētu uzņēmēju darbībā dzimumu un minoritāšu plaisu? Kādus pasākumus esat paredzējusi veikt, lai pārvarētu atšķirības starp reģioniem, investīcijās un izaugsmē? un kā varat uh, panākt to, lai uh, arī jaunieši gūtu labumu no šīs attīstības un uh, eh, izaugsmas. Lielas paldies! Um, tēma par ko runāja deputātas kundze, ir reģionālās politikas darbības priekšmets. Reģionālās politikas mērķis ir um, mazināt atšķirības attīstībā starp dažādiem Eiropas Savienības reģioniem. Reģionālās attīstības politika uh, visā Eiropā netiek pienācīgi īstenota un uh, Šeit ļoti svarīga ir arī dalību valstu rīcība. Gribu atkārtot vēlreiz. Es, es, es negribu uh, ieiet jomā, kas nav manā kompetencē, bet reģionālās attīstības politika ir ideāla. Tur ir instrumenti, kas patiešām var likvidēt šīs eh, attīstības plaisas un atšķirības. Un kohēzijas fonds var darboties pilnīgi visās jomās, ko jūs pieminējāt savā jautājumā. Runājam par vīriešiem un sievietēm, par jauniešiem, par etniskām minoritātēm un tā tālāk. Tas ir instruments, kas mums ir, bet mums tikai vajag viņu efektīvi izmantot. Um, Komisāra Kretoks atbildīgi par uh, reģionālu attīstību sadarbosies ar um, man noteikti. Un, ja runājam par sadarbību ar pašvaldībām, maziem uzņēmumiem, kā arī e, marginalizētajām sociālajām grupām, budžets šādiem pasākumiem Eiropā ir liels, un šis budžets nav domāts tikai lielajām valstīm vai mazajām valstīm, tas ir domāts visiem reģioniem, visām teritorijām, kuras uzrāda eh, rādītājs, kas ir samāk nekā Eiropas idejas. Kolēn Langenkunds. Paldies, komisāra kandidāti. Arī es vēlētos uzdot jautājumu par medikamentiem, kas ietilpst jūsu atbildības jomā. Jūs daļai to jau atbildējāt, uzdošu citu jautājumu. 89. gadā jūs vēl bijāt jauna sieviete. Kā jūs Atcerieties šo periodu un kas būtu vissvarīgākais, ko jūs paturat prātā no šai. Ļoti interesants jautājums. Jāsaka, ka es uh, savu izglītību ieguvu pēc uh, eh, 80 gadiem. Nu jā, daudz ko esmu apguvusi. Uh, Es piecus gadus eh, biju mājās, rūpējos par bērniem, pēc tam atgriezos darbā. Es sāku savu profesionālo karjeru 94. gadā, kad man bija 30 gadi, un no tā laika esmu uh, izgājusi no pašas apakšas līdz šī amata, kur esmu tagad. Tie nav bijuši, kā es teicu, vēlētie amati, bet visur, kur es strādāju, es visu sasniedzu pati. Un visa pieredze, ko guvu, es esmu strādājusi uh, uh, ar jautājumu, kas saistīta ar reģionālo politiku un daudz strādāju pirms iestāšanās periodā, un tad strādāju uh, ar um, tādām Eiropas politikām, kas dod ļoti lielu pieredzi no infrastruktūras, sākot līdz pati iztumtajām marginalizētajām sociālajām grupām. Es neesmu ideāls speciālists eh, visās lietās, bet katrā no šīm jomām uh, es esmu veltījusi tiešām pietiekami daudz laika un, un, un, un katrā ziņā esmu sākusi no pašas apakšas tiešām un ļoti labi strādāju ar cilvēkiem. Paldies! Bardzo dziękuję za to pytanie, chociaż było trochę. Paldies par šo jautājumu, kaut arī bija nedaudz uztrauksies tiešām. Marija Grapīni from the... Nākošais runātājs Marija Grapīna no sociāldemokrātu grupas. Paldies! Priekšsēdētāji, komisāra kandidāti ļoti rūpīgi klausījos jūs un arī lasīju jūsu rakstiskās atbildes. Tiesa, es gaidīju vairāk konkrētu atbilžu. Un tagad divi jautājumus, kuriem grib dzirdēt konkrētas atbildes. Pirmkārt, pakalpojumu direktīva nav ieviest pilnībā visās valstīs. Lai gan tās mērķis ir veidot e, jaunas darba vietas, tomēr pastāv bažas par dempingu E, ko jūs esat iecerējis, lai to ieviestu bez negatīvajiem dempinga efektiem un lai sakot tās ieviešanai? Otrais jautājums. Jūsu mandāts ir ļoti svarīgs maziem vidējiem uzņēmumiem. Diemžēl es neko jaunu no jūsu puses neredzēju. Ja jūs prāt ir kāds jauns pasākums, lūdzu to prezentēt mums. Paldies! Ja runājam par šo portfeli, ko pārstāvu, tad svarīgākā ir pakalpojuma direktīva un profesionāla kvalifikācija atzīšanas direktīva. Tās ir lietas, par ko atbildu un var atkārtot to, ko teicu jau iepriekš. Izmantošu visus iespējamos līdzekļus un izvērtēšu, kādēļ direktīvas nav tikušas ieviestas jo tās ir direktīvas, kas pieņemtas savienības līmenī un tās ir jāievieš. Tas ir pamatlikums, un ja dalība valsts un parlaments lems par to, ka ir jāpieņem likumdošana, Tāda nedrīkst būt tāda situācija, ka pēc tam šīs direktīvas netiek transponētas. Tāda situācija nedrīkst būt. Protams, varbūt šķēršļi, varbūt kaut kādas grūtības. Mm, tādēļ es negribu daudz runāt, bet, kā es teicu, es izmantošu visus līdzekļus, lai tās direktīvas, kas Eiropā tiek pieņemtas, tiktu īstenotas un pielietotas. Otrs jautājums. Atvainojos. Otrs jautājums. Jūs jautājumu otra daļa. Problēma ir pentru IMM-uri, dacă aveți un projekt nou. Tās attiecās uz mazajiem vidiem uzņēmumiem. Vai jums ir jauns projekts salīdzinājumā ar esošajiem? Uh, but I, I, I had translation. Okay. Uh, uh, nie mam żadnego. Man nav nekas paslēpts azotē. Es tikai uh, gribu teikt, ka Eiropā ir daudz naudas, vienkārši šī nauda netiek efektīvi izmantota viss. Kalas Kolēja. E Nākošais runātājs Karlos Koļļu no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, e, depu, e, komisāra kandidāta. Jūs pieminējāt ekoloģiju ekol procedūras pabeigšanu, lai varētu pilnībā ieviest 112 zvana sistēmu. Integrācija nozīmē labāku regulējumu attiecīgi. Trīs jautājumi. Vai ekola būs jūsu prioritāšu sarakstā? vai jūs to paplašināsiet uz citām eh, transporta līdzekļu kategorijām, vai parlamentam uh, tiks piedāvāts ieviest likumdošanu viskavēšanās, vai tiks nodrošināts personas datu aizsardzība pietiekamā līmenī. Paldies! Dziękuję bardzo. Paldies! Atbilde būs sekojoša. E-zvana sistēmas attīstīšana, ieviešana būs viena no prioritātēm. Katrā ziņā es mm, patreiz neredzu mm, ka būtu priekšlikumi attiecināt šo sistēmu arī uz citiem transporta līdzekļiem pielikšu visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk eh, attīstītu šo sistēmu un ieviestu to. Un, protams, šajā gadījumā ļoti svarīgi ņemt vērā arī prasības, kas ir saistīts ar privātumu un personas datu aizsardzību. Un šīs sistēmas ekola izveidošana nav domāta, lai izsakotu cilvēkus. Un tādēļ būs pieejama tikai ierobežots informācijas apjoms, lai nevarētu cilvēkus izsakot, izmantojot šo sistēmu. Mums ir jāraugās, lai e, šīs normas e, un, un teiksim, lai šī, šī sistēma pēc iespējas ātrāk tiktu uzstādīta mūsu automašīnās. Paldies tālāk. Es esmu Okenburg kundz. Geringer Odenberga kundze lūdzu. Paldies. Mans jautājums ir saistīts ar preču zīmēm. Eiropas komisija ir ierosinājusi 64 atsevišķus deleģētos aktus atbilstoši 299. Eiropas Savienības funkcionēšanas eh, līguma pāntam. Šādi deleģētie akti tiek izmanto tikai izņēmumu gadījumos, un komisija norādīja, ka Ehm, tas ir nepieciešams, bet padome nepiekrīt šādam deleģējumam, norādot, ka e, šeit darbojas 291. pāns, kas e, runā par komisijas e, pilnvarām. Uh, Kā jūs rīkosties attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aktu deleģēšanu komisijai, lai labāk nodrošinātu Eiropas preču zīmju aizsardzību un to izmantošanu arī digitālā tirgus attīstībā? Paldies! Lielas paldies! Vispirms gribu teikt, ka īstenojot šo preču zīmju sistēmu, ir jāņem vērā konkurences normas un konkrēti um, šāda preču zīmju aizsardzība MVU ir īpaši svarīga. Man prioritāte ir, lai preču zīmju trio, uh, reforma tiktu realizēta pēc iespējas ātrāk. Tas, ko jūs pieminējāt un aprakstījāt, es zinu, ka uh, Komisija ir ierosinājusi izmantot deliģētos aktus tādēļ, lai nodrošinātu lielāku elastību, mainot šos papildinošos elementus, nevis pamatelementus. Es nezinu, cik ilgi, teiksim, ir šī diskusija par šo tēmu, bet es esmu pārliecināta, ka tieši šajā ļoti svarīgajā jomā, kādas ir preču zīmju aizsardzība MV, priekš MVU, ir svarīgi izrādīt veselo saprātu, un es domāju, ka tuvākā laikā mēs atradīsim konstruktīvu risinājumu. Patreiz eh, vēl nezinu, kāds varētu būt risinājums, bet es domāju, ka abām pusēm ir jāvienojas par pieņemamāko risinājumu un noteikti ir jāturpina strādāt pie šīs tēmas. Paldies! Last three questions. Tagad pēdējie trīs jautājumi. Cvika kungs no uh, juridiskās komitejas tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, eh, paliksim pie intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumu, kas ir ļoti svarīgi domājot par uzņēmumu darbību un jaunajām tehnoloģijām Eiropā. Mazos, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem eh, ļoti svarīgi ir eh, cilvēku resursi un intelektuālie resursi Uh, ir, uh, protams, ļoti svarīgi patenti un uh, geogrāfiskās izcelsmes norādījumi un šādi aspekti jautājums, kāda vienkāršojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu mazo un vidējo uzņēmumu intelektuālā īpašuma aizsardzību. Paldies! Kā jūs norādījāt, runājot par intelektuālo īpašumu, šeit ir vairākas jomas, kas uh, ir uh, patiesībā dažādos līmeņos. Pirmais līmenis ir Eiropas patents. Tas palīdzēs samazināt uh, izdevumus par 80% salīdzinot ar pašreizējo sistēmu. Diemžēl daudzas valstis nav pieņēmušas atbilstošus tiesību aktus, Un eh, attiecībā uz pakalpojumu direktīvu es eh, esmu apņēmības pilnu panākt tās pilnu īstenošanu. Tālāk par uh, preču zīmju reformu. Es domāju, ka esam jau tuvojušies, pietuvējušies noslēgumam. Uh, Bet tā kā šis jautājums ir tik būtisks MVU, tad ir eh, jāpieņem lēmums pēc iespējas ātrāk. Un mēs arī paraudzīsimies uz to, kādi konkrēti risinājumi varētu šajā jautājumā būt. Es eh, augstu eh, vērtēju arī geogrāfiskās izcelsmes norādes tās nav obligātas, bet tās uh, norāda, no kādā reģiona šī prece ir, un es domāju, ka arī Eiropas reģioniem tas ir ļoti būtiski, lai šāda informācija būtu, un līdz ar to mums ir jāsaglabā mūsu darba temps arī šajā jautājumā. Un visbeidzot par līgumu slepenību komisijas līmenī. Es, eh, tas ir arī svarīgi tiem MVU, kas nevar atļauties maksāt par patentiem. Tagad eh, Glenisa Vilmota uzdos jautājumu vidus komitejas vārdā. Esmu referente par klīniskiem izmēģinājumiem un medicīnas aprīkojumu. Un, uh, tas ir svarīgs jautājums. Līdz šim tas bija uh, veselības un patērētāju ģenerāla direktorāta pārziņā. Tagad šokējošs jautājums ir iekļauts um, uh, rūpniecības. Uh, ģenerāla direktorāta kompetencē. Tas ir tiešām šokējoši, jo runa šeit ir nevis par naudu, bet pirmkārt par veselību. Kad mēs runām, vedām sarunas par kliniskiem izmēģinājumiem, tad mēs uh, uzstājām uz to, ka ir jābūt atklātībai un jānodrošina ir pacientu veselības uh, aizsardzība. Un uh, kad mēs izskatījām jautājumus par medicīnas aprīkojumu. Toreiz plosījās pipa skandāls par krūšu implantiem un līdzīgi saistīti skandāli, un tas apliecina, ka šim jautājumam ir jābūt veselības komisāra portfelī. Paldies! Ja mēs runājām par pirmo jautājumu daļu par atklātību kliniskos pētījumos. Protams, Eiropas komisija iestājas par šādu atklātību, un šajā sakarā Eiropas eh, medicīnas produktu iniciatīva ir ļoti būtiska. Bet tomēr ir jāpalūkojas arī uz otru pusi, proti eh, par, par eh, datu drošības garantēšanu, lai tos nevarētu izmantot ļaunprātīgi jaunā eh, regula par kliniskiem pētījumiem eh, garantē atbilstošu līdzsvaru starp apkārtī atklātību no vienas puses un no otras puses augstus personas datu aizsardzības standārtus. Protams, mēs eh, sadarbosimies ar dalību valstīm un Eiropas uh, medikamentu aģentūru, lai nodrošinātu, ka visos uh, tiesību aktos šie principi ir iekļauti. Tālāk runājot par uh, medicīnas produktiem un aprīkojumu. Eiropas komisijas dienesti analizē situāciju arī attiecībā uz krūšu implantiem, un uh, komisija ir nolēmusi, ka attiecībā uz medicīnas aprīkojumu nevar uh, piemērot tās pašus noteikumus kā medikamentiem, bet ir stingri ieteikumi attiecībā uz um, ražošanas procesu kontroli. Tā skaitā arī iejaukšanos ražošanas procesā. Paldies! Un, uh, pēdējo jautājumu uzdot Roza Estāras Feragūt no transporta komitejas. Paldies, priekšsādātāji. Mans jautājums attiec uz turismu. Jūs zināsiet, ka Eiropa ir galvenais turismu galvenmērķis Eiropā. Un šī nozare rāda praktiski 10 miljonu darba vietu šobrīd. Lai paturētu šo līderu pozīciju, turismu nozarē ir šobrīd, kad mums ir kompetences, ko piešķir Lisabonas līgums, risināt izaicinājums turisma jomā. Pirmkārt, kvalitāte. Atgādināšu, kam tika pieņemta iespēja homoloģēt turisma iestāžu marķējumu, lai visā Eiropas telpā šis marķējums būtu vienāds. Otrkārt, piekļuve, lai būtu turisms pieejams visiem, taiskaitā grupām ar īpašām vajadzībām, vecākiem cilvēkiem, neaizsargātām grupām un lai būtu šādas norādes turismu jomā. Cits svarīgs temats ir izglītošanas un jauno tehnoloģiju un savienojuma problēma. Bet eh, gribētu vairāk dzirdēt par homoloģēšanu. Paldies! Bardzo dziękuję. Paldies par uzdoto jautājumu. Es eh, apzināti pieminēju turismu kā vienu no jomām, kurā mēs strādāsim, bet, kā jau jūs sacījāt, Eiropa ir lielākais turisma galamērķis. E, Eiropā puse no visiem ceļotājiem pasaulē dodas uz Eiropu. Tā ir milzīga nozara, ka ir jāpievērš uzmanība, taču lielākā daļā jautājumi par viesnīcu klasifikāciju tiek eh, veiktā valstu līmenī, dažkārt pat reģionālā. Tomēr mēs varam darīt ļoti daudz. Turisma uzņēmumi var tikt skatīti kā ik viens cits MBU, un ja mēs domājam par inovācijām, investīcijām, prasmju uzlabošanu, tā skaitā uzņēmēju prasmju uzlabošanu, un tos var iekļaut paketē kas ir paredzēti MVU. No savas puses varu ziņot, ka uzsākšu konsultācijas ar visām ieinteresētajām pusēm, lai gatavotu programmu turismam Eiropā. Protams, paturot prātā to, ka sākotnēji izskanēja iebal, iebildes, kā lielākie lēmumi pieņem, tiek pieņemti. Nacionālajā līmenī tomēr jānorāda, ka šī ir ļoti svarīga nozara Eiropā, kur tiek nodarbināti ļoti daudz cilvēki un iespējams būtu nepieciešamas kaut vai selektīva rakstura darbības Eiropas līmenī un iespējams kaut kas būtu jāveic jau šo mēnesi Itālijas prezidentūras laikā. Uh,